Godātie kolēģi, vakardienas protokols ir pieejams, vai ir kādi iebildumi? Tādu nav. Sākam balsojumu skaidrojums. Vēlreiz lūdzu visus tos, kuri šobrīd sarunājas, lūdzu atstājiet zāli. Varu sākt arī personīgi uzrunāt dažus. Wir beginnen mit den Sākam ar balsojumu skaidrojumu attiecībā uz priekšlikumu izteikt neusticību komisijai. Mah, kungs, pirmais. Herr Kollege Mach. Mikrofon. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Now, yes. Yes. Does it work now? Dámy a pánové, já nevyčítám... Dāmas un kungi, es negribu teikt, ka Junker kungs būtu bijis premjerministrs valstī, kas ir nodokļu paradīzes. Tas nav nekas um, jauns un arī es neesmu pret to. Domāju, ka viņa paša pilsoņiem vajadzētu runāt ar viņu un viņu nosodīt par to. attiecībā uz to, ka dažiem no, uzņēmumiem tur mazāk nodokļu maksām nekā citiem. Bet tas, ko es gan gribu teikt, ir, ka Žans Klots Junkers nav darbojies pārskatām un atklāti. Viņš šādu politiku piekopa Luksemburgā, bet tagad komisijas vadībā vadības amatā viņš pēkšņi vērš pret tām valdībām, kas vēlas rīkoties līdzīgi, kā viņš to darīja. Kad balsojam par priekšlikumu. Herrn Kollegen Šoltes, sei ich. Nākamo runātāju es neredzu Šoltes kungu. Džils kundze. Frau Kollegin Džil. Uh, President, thank you. Uh, it's important that we... Paldies. Ļoti svarīgi, lai mēs strīt izsakāmies pret izvarīšanos no nodokļiem. Nav pieņemam, ka lielās korporācijas uh, savukārt nemaksā nodokļus, bet izmanto visu, kas nepieciešams sabiedrībai, visu pakalpojumus tā tālāk un izmanto šāda veida tukšumus likumdošanā. Priekšādātājiem Junkaram ir jāatbild uz ļoti nopietniem jautājumiem par šo jautājumu. Nu, es pārliecināšos, ka tā tas arī notiek. Bet tā vietā, lai izteikt neusticību komisijai, mums vajadzētu vienkārši izsnāt šo jautājumu. Tieši tā mēs attaisnosim iedzīvotāju uh, cerības. Un mūsu pilsoņu interesēs ir rīkoties, nevis apstādināt. Uh, Um, eh, komisijas darbību. Es domāju, ka nav vajadzīga kaut kāda tālāka gara ievilkusies izmeklēšana, kas rezultātā novadīs pie tā, ka par to vienkārši vairs neviens nerunās. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt par savu nodoto balsu. Paldies. Paldies, saka priekšsādātāja. Tālāk pospišiela kungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem hlasoval. Paldies, priekšsādātāja. Balsoju pret priekšlikumu izteikt neusticību komisijai. Ar to nāca klajā populisti, galēji ekstrēm labējie spēki. Tas pilnīgi neko nedos. Tas arī nedod nekādu labu, nepapildina, neuzlabo reputāciju, kas ir Eiropas Savienībai. Junker kungs un viņa komanda uh, ir, jā, protams, eh, jāpārauga, viņiem ir jāstrādā, lai atrisinātu Eiropas Savienības problēmas. Un domāju, ka jautājums par nodokļu paradīzēm nav uh, ši, Eiropas Savienības kompetence likumdošanas jomā. Tā drīzāk ir tāda ētiska problēma. Ja vēlamies kaut ko darīt šajā lietā, tad to vajadzētu darīt nevis ar vien vairāk sabiezinot administratīvo slāni un slogu, bet gan drīzāk atbrīvojot, atvieglojot nodokļu slogu visā Eiropā, tā lai uzņēmumi turpina Eiropā darboties un nevis mm, dotos dibinātu uh, uzņēmums ārpus Eiropas. Bet un meklēt šādas nodokļu paradīzes. Paldies, Pospešila kungam, tālāk Morvais kundze. Köszönöm szépen, büntető jogászként. Paldies, priekšsādātāji. Esmu jurista. Un te nu man bija jādomā, ja nu ir kāds tāds zaglis, kas dodas zakt pēc tam viņu atklāja, un viņš saka, lūk, lūk, lūk, likumi nebija pietiekami, un tāpēc eh, pret mani neviens neko nevar padarīt. Ja kāds paņem otra mantu, ko tad nozīmē šī mantas paņemšana? Tas nav pietiekami skaidri formulēts, viņš varētu teikt. Un vispār cilvēkiem nerūp, kas viņiem piedara, kas ne. Nu, tad tādā gadījumā šim cilvēkam mēs istim uz istos plecu un viņu slavētu par to, ka viņš ir labs zaklas. Un tad mēs ko mēs viņu ieliksim strādāt tādā struktūrā eh, pēc tam, kas vēršas pret zagļiem, cik dīvaini. Es atbalstīšu aicinājumu, jo domāju, ka viņš nav piemērots šim amatam. Paldies! Dank, Lies paldies, Marvēs kundzē. Tālāk runās Balčaukungs. Elnök úr, köszönöm a szót! Priekšādātāji, paldies! Jā, šāds priekšlikums tika izteikts un tas tika noraidīts. Par to ārkārtīgi liels kauns. Junkers ir vainīgs. Viņš ir vainīgs tajā laikā, kad viņš bija premjers. Luksemburgas lielhercogista kļuva par nodokļu paradīzi. Tādā veidā viņš atņēma miljoniem eiro no iedzīvotājiem tajās valstīs, kur šie uzņēmumi būtu varējuši strādāt un kur tie strādāja. Tas ir apkaunojoši. Un tas ir apkaunojoši arī šī parlamenta vairākumam, kas nespēja izteikt atbilsto, atbilstošus argumentus Junkera aizstāvēšanai. Tā vietā viņi vērsās pret priekšlikumu iesniedzējiem. Viņi teica, lūk, uh, būtu tik nepatīkami, ja jaunā komisija tagad atkal pārtrauktu darbu un tā tālāk. Tie nav atbilstīgi argumenti. Es neticu šiem cilvēkiem un nedomāju, ka komisija var būt līguma sardze un aizstāve ar šādu vadītāju priekšgalā. Paldies. Paldies, turpina priekšsādātājs, tālāk Iglesias kungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Šodien sēžu zālē Mēs redzējām, kā izskan eh, piedāvājums neuzstacības balsojums. Uh, tiem, kas atbalsta nodokļu parādīzes, vai tiem, kas vēršas pret cilvēku, kas neievēro cilvēktiesības. Bet šodien mēs redzējām arī to, ka spāņu sociālistiem šodien bija iespēja atbalstīt neusticības balstoju, balsojumu cilvēkam, kas atbalsta šādas nodokļu paradīzes, kas skaistē Eiropas Savienībai. Šodien Spānijas sociālisti vēlreiz parādīja, ka viņiem ir grūti pāriet no darbības pie, no vārdiem pie darbiem. Viņi vēlreiz apliecināja, ka viņi atbalsta Junkeru un nodokļu paradīzi. Tā ir slikta ziņa mums un Eiropai. Paldies, Iglesijas kungam, tālāk. Durāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, eiroskeptiķi un galēji labēģie, kas iesniedza šo priekšlikumu balsot eh, neusticības balsojumam, ir tie, kuri izliekas, ka viņi cīnās. Vi, eh, eh, tā ir nacionāls egoisms. Šanklots Junkers, jā, strādāja skandalozā sistēmā Eiropas Savienībā atbalstot nodokļu paradīzi, kad ieņēmumi tiek novirzīti par labu dažiem akcionāriem. Tas attaisnoja gan eh, stingrā staupības politiku, eh, kā arī eh, vispārīgi interešu investīciju samazinājumu. Bet nedrīkstam sniegt roku nacionālistam no vienas puses, netaisnīgumam no otras puses. Tāpēc vajag atturēties šāda sistēma, kas darbojas Luksemburgā, kas varētu šķist legāla, patiesībā ir pretikumīga un mēs no tās tiksim vaļā tikai ar vairāk vairāk Eiropas un vairāk vispārīgās intereses aizstāvību. Lielas paldies Durānu kungam. Tālāk Hanan kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsādātā balstoja pret Junkara iecelšanu un balsoja arī pret viņa komisiju šķiet, tas bija vienīgais toties, kas atklāti to darīja. Mm, bija daudzi, kas to nemaz neteica. Viņa viedokļi vispār nesako līdzi Eiropas realitātēm. Tas ir tā kā kaut kāds, nezinu, aizvēsturisks gars, kas te turpina runāt par kaut kādām minimālo algu harmonizēšanām un nezinu ko. Bet tāpat laikā viņš, protams, tieši tāpat kā visi citi, ir tiesīgs uz nevainības prezumciju. Ir uzsākta izmeklēšana un vēl nav noslēgusies. Un tāpēc šis priekšlikums nāca nepareizajā laikā, nepareiz tika formulēts un nepareiz sagatavots. Es to nevarēju atbalstīt atbalstīt. Jo, lai nu kādu iemeslu dēļ es gribētu vērsties pret viņu un tik no viņa vaļā, tas fakts, ka viņš eh, valdīja pār zem nodokļu režīmu, tas nav tas iemesls. Tas nav nekas nelegāls. Un tas ir tas, tie, tas, ir tas fakts, ko kolēģi kreiso spēku ietvaros eh, no, kre, no kreisiem spēkiem bija pilnīgi aizmirsuši. Tas vien fakts, ka kādā valstī ir zemāka nodokļa, nenozīmē, ka tas ir kaut kas nepareizi. Labākais, ko darīt, ir samazināt nodokļus pašiem savā valstī. <coughs> Paldies, paldies Hanen kungam. Tālāk Marijas kungs. Priekšādātāji, kā jau labi zināms, es balsoju pret Junkeru, kad viņš kandidējas komisijas priekšādātāju amatu. Tas tāpēc, ka viņš bija Eiro grupas priekšādātās un līdz ar to atbildīgs par mera, memorandu un naupības pasākumiem, kas tik ļoti nodarīja pār Grieķijas iedzīvotājiem. Viss šis pasākums ar Junkaru tagad parāda viņu vēl nelabākā gaisā, gaismā. Tāpēc es balsoju par priekšlikumu izteikt neustacību komisijai ar ko nāca klajā piedzvaigžņu kustības pārstāvji no Itālijas. Tas fakts, ka šo priekšlikumu parakstīja arī ekstrēmi labējie spēki un viņu deputāti, un mēs esam pret viņiem tīri politiski, nenozīmē, ka to var izmantot kā aizbildinājumu, lai balstot pret šo priekšlikumu. Mums politiski varbūt ir pilnīgi citi uzskati, bet tas svarīgākais ir tas, un te negrib nekāds pārpratums, ka mums vajadzētu novākt Junkeru no komisijas vadītāja amata un viss. Danke, kolēģi Marijas. Es folg... Paldies, Marijas kungam, tālāk Jārko. Jā, paldies, priekšsarētāji. Politikā ir jāsaskaras ar realitāti, un tad, kad realitāte kādam eh, neapmierina, tad ar politisko lēmumu palīdzību ir jāmaina likumdošana. Tas, kas šobrīd notiek ar nacionālo nodokļu politiku, tas mums nepatīk. Tur mēs esam viensprātis. Mums ir jāharmonizē nodokļu politika. Līdz ar to es vēlētos, lai komisija rīkoties e, nekavējoties, lai strādātu pie šīm e, problēmām. Līdz ar to es arī balsoju pret šo uh, aicinājumu izteikt neusticību un ar nepacietību gaidīšu, kā rīkosies dalību valsts. Cerams, ka tās izmantos šo eh, kustību, kas tagad ir sākusies, eh, atteiksies no savu pretestības pret eh, nodokļu sistēmu harmonizēšanu komisijai jāsāk darboties tūlīt pat, tāpēc Nedomāju, ka šāds e, neusticības izteikums e, būtu kādam palīdzējis. Tas tikai rada neusticēšanos. Paldies, tālāk, Fon Štorhis kundze. Jā, paldies. Arī es šodien balsoju par priekšlikumu izteikt neusticību komisijai pret Junkeru kungu. Es vēlētos e, tālākajošu un neatkarīgu izmeklēšanu, bet acīm redzot vairākumu parlamentā tas neinteresē. Līdz ar to šobrīd balsojums bija tikai jā vai nē par neusticību komisijai. Tas ir tīri eh, ļoti objektīvs jautājums, tas eh, nav vērtējums politiski, Jautājums tikai par to, vai tiek atbalstīta šī komisija vai nē, un mēs no partijas Alternatīva für Deutschland uh, divas reizes jau skaidri izteicāmies pret Mē, Junkeru kungu, mēs nebalsojām par viņu kā par komisijas priekšsarētāju, arī balsojām pret komisiju kā tādu, un konsekventi arī šeit bez jebkādas ideoloģijas pavisam objektīvi lēmām atbalstīt priekšlikumu izteikt neusticību komisijai. Tātad tas nav saistīts ar labo vai kreiso politisko spektru daļu, bet gan par to, eh, par jautājumu pēc būtības. Paldies. Pedičīnīkums. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien es balsoju pār eh, neusticības izteikšanu Visu to iemeslu dēļ, kas ir izteikti parakstītajā dokumentā kopā ar kustību eh, piecas zvaigznes un citiem deputātiem. Bet mana pieredze strādājot vidas komitejā liek man domāt, ka es šeit pārstāvu cilvēks, kas atbalsta tiešo eh, demokrātiju vidas eh, eh, jautājumi, pārtikas drošība ir ļoti būtiski un nedrīkst eh, tos neņemt vērā, ir jādomā par dabas resursu saglabāšanu, ir jādomā par kaitīgo izmešu apjomu samazināšanu, ko rada uzņēmumi. Junkerkungs vēlas arī visus eh, priekšlikumus, piemēram, aizliegumu eh, papīra maisiņiem, eh, noraidīt. Galniškungs, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi dabiski es balsoju par neusticības izteikšanu ne jau tāpēc, ka man nepatīk Junkers, bet visu iemeslu dēļ, kas varētu būt pret viņu. Es tagad nosaukšu īsi viņa retoriku. Kad bija runa par nodokļu izvairīšanos Luksemburgā, kad viņš bija atbildīgs, atbildīgais ministrs par ekonomiku un par šo skandālu. Pat varbūt viņš nebija atbildīgs, bija cits par Luksemburgas e, slepeniem dienestiem. E, Viņam e, Uh, lūdza uh, demisionēt, viņš vienmēr noraidīja šos apgalvojumus. Es neesmu bijis atbildīgs par ekonomiku, jums vajadzētu zināt, par ko jūs runājat. Es redzu, ka Junkerkungs 20 gadus ir bijis darba un uh, finanšu ministrs, ka viņš 18 gadus ir bijis premjērs un par viņa demisiju runājot pēc skandāla. Viņam nācās uh, Eh, organizēt eh, pātrinātas vēlēšanas. Es domāju, ka viņam pa to laiku gan vajadzēja iesniegt savu demisiju Lielhercogam. Paldies Golniš kungam. Ar to arī beidzam balsojumu skaidrojumu par priekšlikumu izteikt neusticību komisijai. Tālāk balsojumu skaidrojumu par uh, balsojumu skaidrojumu attiecībā uz kohēzijas politiku. Un uh, pirmā ir kolēģi Gila. Priekšsēdētāji, paldies, es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu. Tāpēc, ka kavēšanās ar programmu plānošanu kohezijas politikas ietvaros nozīmē to, ka Anglijā Eiropas struktūra fondu programmas varētu netikt apstiprinātas šogad. Viens no pamatiemesliem ir tāds, ka Lielbritānijas valdībai nav izdevies nodrošināt visu, kas nepieciešams līdzekļu īstenošanai, absorbēšanai ar attiecīgiem deleģētiem pilnvaram. Tas nozīmē, ka Lielbritānijas valdība apdraud 900 90 eiro, miljonu eiro piešķiršanu manam reģionam, Rietumu Midlendai. Un tas taču varētu nākt tik ļoti daudz par labu pilsētām un laukiem. Partneri ir gatavi rīkoties, bet tā viņš šķiet, ka galvenais čērslis ir tieši Lielbritānijas valdība. Un tās nevēlēšanās, negribība piešķirt ne minimālākās pilnvars attiecībā uz tām programmām, par kurām panākt vienošanās ar komisiju. Vielen Dank, Frau Kollegin Zill. Paldies, Gils kundzei. Tālāk Gilas kundze, jūs esat visās, pirmā runātāja visos nākamajos balsu skaidrumos, tāpēc esat tam gatava. Tālāk, Dehovskī kungs. Kolegové, hlasoval jsem... Priekšādātāja Godātie kolēģi, es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu, jo mums ir jāpārliecinās, ka nodrošinām pēc iespējas maksimālu programmu skaitu, kas to pieņemtas, tā lai to īstenošana varētu tikt pātrināta. Mums jau esam aizkavējušies ar programmu īstenošanu un tāpēc uzskatīju par nepieciešamu nodrošināt papildus finansējumu jau 2015. gadā. Turklāt priekšādātāja kungs, es gribu teikt paldies jums, es jūs vienkārši apbrīnoju par to, kā jūs vadījāt šo sanāksmu lieliski. Liels paldies! Nākamais runātājs Polčaka kungs. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž... Priekšādātāji, paldies! Es atbalstīšu šo rezolūcijas priekšlikumu, jo kohēzijas politika, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga tautsēmniecībai visā Eiropas Savienībā, un tieši tāpēc es atbalstīju šo dokumentu, un turklāt arī gribu teikt, ka tas pilnībā atbilst priekšādātāja Junkera paustajiem atbalstam ekonomikas izaugsmai un piedāvātajai pakotnē. Man īpaši svarīgs šķiet sadarbības aspekts ar komisāri reģionālās attīstības jomā. Kolēģis Dehovski jau runāja par to, kā programma apstiprināšana ir aizkavējusies 2014. līdz 2020. gadu periodam. Es domāju, ka tas var radīt risku līdzekļu saņēmējiem, jo, protams, arī dalība valstis var pārskatīt savus ieguldījumus tā rezultātā. Fintanka. Paldies Polčaka kungam tālāk, Pospišila kungs. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já... Paldies. Es arī atbalstīju šo rezolūciju un biju tās līdzprakstītājs. Domāju, ka tā ir ļoti nozīmīga. Un par to jau kolēģi teica, jau šobrīd ir aizkavēšanās attiecīgās eh, kohēzijas politikas programmās 2014. gadā. Ir pilnīgi skaidrs, ka kohēzijas politikas jautājumi, jautājums par līdzekļu piešķiršanu ir ļoti nozīmīgi tieši ekonomiski vājākajām valstīm. Tieši tur šie līdzekļi nozīmē būtisku investīciju plūsmu un kapitāla ieplošanu struktūru, pā, struktūru attīstībai šajās valstīs. Esmu no Čehijas un var jums mm, piedāvāt vairākus skaitļus, kas raksturo mūsu valsti kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, mūsu valsts ieguva vairāk kā 330 miljardus kronu papildus eh, tiem līdzekļiem, ko ieguldījām es budžetā šie līdzekļi lai arī mums ir problēmas ar to absorbēšanu, tomēr ir nesuši ļoti pozitīvu ietekmi. Un tie ir, un šie līdzekļi ir jāizmanto. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk ir tāds dārlings. Dārlings kundze, paldies! Es balsoju par šo kohēzijas politikas rezolūciju, jo mans uh, reģions Ziemeļaustrum Anglijā gūst miljoniem mārciņu atbalsta tādiem projektiem, kas atbalsta visu reģionu. Šie projekti turpinās, tie rada darba vietas, uzlabo darba, ņēmē, darba devē, ņēmē kvalifikāciju Un pilnīgi noteikti šobrīd operatīvās programmas tiek apdraudēts, ja notiks kavēšanās. Es domāju, ka Lielbritānijas valdība ir tā, kas apdraud šo līdzakļu piešķiršanu. Ne tik vien valdība vienpusēji atcēla šīs reģionālās attīstības aģentūras, bet papildus vēl, vēl aizvainojušā kārtā pārliecinājās, ka vietējās ekonomiskās partnerības tiek tik aizstātas un tās nevar turpināt darboties. Mans vēlēšana apgabals aicina tam pievērst uzmanību, un es atbalstu šīs rezolūcijas aicinājumu komisijai un nacionālajām valdībām izrādīt atbildīgu attieksmi situācijas risināšanā un darīt to pēc iespējas ātrāk, vienlaikus nodrošināt pēc iespējas labāku nodarbinātību un arī jauniešu nodarbinātību ņemot vērā, cik ļoti saržģīta ir situācija Lielbritānijā. 724 miljoni eiro paredzēti tieši šiem mērķiem turmāko septiņos gados, un šobrīd tie tiek apdraudēti. Paldies! Nākamā runātāja Berders Kunze. Paldies, es atbalstīju šo rezolūciju, eh, kur tiek runāts par aizkavēšanos kohēzijas politikas pro projektu uzsākšanā. Es vēlos nosūtīt vēsti eh, gan Lielbritānijas valdību, gan citu, citu valstu valdībām, ka viņiem ir jāsavācas. No 400 milj miljoniem li mārciņu līdzekļu, kas paredzēta Dienvidu austrumu Anglijai, daudz ko zaudēsim, ja šie projekti, lai savlaicīgi netiks apstiprināti, ir projekti, kas ļaus rad radīt darba vietas, apmācīt jauniešus, uzlabot infrastruktūru. Tas viss tiek apdraudēts, viss, tas viss nāksies varēs apturēt. Ja, tāpēc komisija jādara viss iespējamais, lai procesu pātrinātu un lai, lai šie projekti varētu uzsākties laikā. Ir, ja turklāt jāievēro attiecīgās procedūras, tā vienlaicīgi piedāvājot zinām elastību. Ir jāpārliecinās, ka īstenošana var sākties pēc iespējas ātrāk tikko principiāli tiek panākt vienošanās par projektiem. Tādā veidā vietējās pašvaldības varēs sākt piemērot līdzekļus šos, šiem būtiskajiem projektiem un tos finansēt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies, Birders kundzei. Tālāk Hanan kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Viss šie kohēzijas projekti šķiet uh, ir vislielākais izgāšanais paraugs kopš Maastrichts līguma ieviešanas. Ideja bija šos nabadzīgākos reģionus attīstīt, vairāk veltot viņiem naudu. Bet kas tad notika? Kādi bija šie līdzekļi? E, kas visvairāk saņēma? Grieķija Un tas nozīmē, lūk, ko, ja bagātākās valsts tiek ap, aplicis ar nodokļiem, tad beigu beigās līdzekļi iet pašām nabadzīgākajām valstīm. Veselas valstis var kļūt tādā veidā atkarīgs no subsīdijām. Tā ir pilnīgi demotivējoša struktūra. Mēs jau dzirdējām te no maniem britu kolēģiem par to, cik svarīgi ir šie līdzekļi projektiem Lielbritānijā. Bet, protams, ne jau tik vien mēs esam neto ieguldītāji ES budžetā rezultātā mēs pārsvarā tikai līdzekļus zaudējam, tad šie projekti ir nevis tādi, kas rada darbvietas, bet drīzāk, kas vienkārši reklamē Eiropas Savienību un padara to par nezinu kādu valu, vadoni. Ja patiešām mēs gribē, gribētu palīdzēt Lielbritānijas reģioniem, vajadzētu veicināt daudzveidību, nevis kohēziju. Un it īpaši vajadzētu ļaut mums izstāties no Eirozonas un eh, arī citām valstīm izstāties no Eirozonas un vienkārši sakot tirgus likumiem. Paldies, Hanan kungam, tālāk Jāra kungs. Jā, Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par šo rezolūciju un vēlos izteikt dažas piezīmes. Pirmā ir tāda, ka kohēzijas politika ir svarīga un tai ir jāpalīdz izlīdzināt uh, dzīves līmeni. Tāpat arī jāskatās, lai labāk un efektīvāk tik tērēt šie līdzekļi. Manā reģionā kohēzijas politika ne, ne tikai atmaksājusies, bet arī ir sākusi kustību austrumu daļā Vācijas e, reģioni uzlabo savu darbību, aug, un tas ir lielā mērā pateicoties Eiropas kohēzijas politikai. Ik pēc septiņiem gadiem ir atkal vienas tās pašas lietas. Mums ir nepieciešama kaut kāda pārejas noteikuma, lai programmas varētu pāriet nākamajā plānošanas periodā un nebūtu tāds e, apstāšanās. Uh, Un treškārt vēlos aicināt dalību valstīm beidzot iemaksāt eh, tās iemaksas, kuras viņi joprojām ir parādā budžetam. Paldies! Paldies Jāra kungam, ar to arī noslēdzam balsojumu skaidrojums par kohēzijas politiku 2014. un 2020. gadam nākamie balsojumi skaidrījumi attiecībā uz ANO konvencijas par bērnu tiesībām 25. gadskārtu Džils kundze pirmā. Uh, es šo rezolūcijas priekšlikumu atbalstīju no visas sirds, jo es pilnībā piekrītu, ka bērnu tiesībām ir jābūt Eiropas Savienības politikas pamatā. Uh, ziņas par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un eh, iesaistīšanu cilvēktirdzniecībā. Tas viss eh, pra, tikai norāda to, ka ir nepieciešama papildus pasākumi, lai aizsargātu mūsu bērnus. Visus bērnus, neatkarīgi no viņu sociālās vai etniskās izcelsmes, viņiem ir jāsaņem nepieciešamā aprūpa un izglītība. Tīpaši migrantu bērnu aizsardzība ir jāpastiprina, jo tās, tā ir viena no visvairāk riskam pakļautajām grupām, kas cieši no neatbilstošiem eh, migrāciju regulējušiem noteikumiem. Paldies! Paldies, Džilskundzei! Kārtīkungs! Paldies! Es atbalstīju šo rezolūciju par uh, eh, ANO konvenciju par bērnu tiesībām 25. gadskārtu. Ir jāaizsargā bērnu un jauniešu tiesības, tai jābūt prioritāram Eiropas Savienības darba kārtībā. Mums ir arī globāli jāstiprina bērnu tiesības, lai nodrošinātu, ka visiem bērniem ir tiesības eh, dzīvot eh, savā bērnībā bez apdraudējuma. Mums ir nepieciešams koncentrēties uz bērnu jauniešu tiesību īstenošanu. Daudz no viņiem ir samaksājuši lielāko cēnu par krīzi un šiem taupības pasākumiem. Paldies! Paldies Kārtīkungam! Morgano kungs. Grazie, signor Presidente, onorevoli kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šodien, 25. gada dienā apvienoto nāciju konvenciju bērnu tiesībām, Eiropas parlaments vēlreiz apstiprināja, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt bērnu tiesības un ir nepieciešams garantēt bērniem aizsardzību labklājību Šeit nav runa ne par rituālu, bet atkārtotu izvēli. Ir eh, svarīgi tas, ka šis būtiskais dokuments tiek respektēts un ka tas sniedz kvalitatīvus, kvantitatīvus rezultātus un ņem vērā reālo situāciju vai mūsu kultūra, likumdošana ir mainījušies, lai labāk aizsargātu bērnus un ģimenes. Ir daudz darāmā vēl runāt par bērnu tiesībām, nozīmē runāt par mūsu sabiedrības nākotni. Diemžēl rezolūcijas tekstā, par kuru es balsoju, runātājs tiek pārtraukts. Paldies tālāk, Tano kungs. Priekšsēdētāji kungs, es arī vēlos atzīmēt ANO konvencijas par bērnu tiesībām 25. gadskārtu un absolūti uh, vēlos nosodīt eh, tādas lietas pasaulē kā nepietiekam uztur bērniem, eh, bērnu izmantošanu kā eh, pašnāvnieku spridzinātājiem un arī bērni iesaistīšanu sieviešu ģenitālī sakropļošanā. Un mēs redzējām arī Boko Haram šaušalīgās lietas un ISIS Irākā Tomēr ir daži aspekti šajā rezolūcijā, kas man rada bažas. Pirmkārt, jau tās ir dalība valsts, nevis Eiropas Savienība, kurām ir primārā kompetence. Un kā tēvs, kuram ir trīs mazi bērni, es uzskatu, ka daži no jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu identitāti un agrīnu seksualizāciju, apdraud man, manas vecāku tiesības, līdz ar to es atturējos šajā balsojumā. Paldies Tanokungam, Jārkungs. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par šo rezolūciju un vēlos no lūgumrakstu komitejas eh, viedokļa izteikt trīs komentārus. Ir skaidrs, pirmkārt, ka bērnu tiesību pārkāpums ir ne tikai jaunatīstības valstu problēmas, bet tas notiek arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Otrakārt, Lūgumrakstu komitejā mums vienmēr ir šī problēma, tad skatām jautājumus par bērnu tiesībām, kad dalību valstis eh, norāda uz savu kompetenci un līdz ar to nevēlas ar mums sadarboties. Bieži vien dialoga nav ar Eiropas Savienības iestādēm. Un treškārt, tieši tad, kad runāja par bērnu tiesībām, mums vajadzētu mēģināt īstenot eh, ātrāku procedūru. Ja tas viss ilgst vairākus gadus, eh, līdz tiek eh, visas juridiskās lietas izdarītas, nu tas nenāk par labu iesaistītajiem bērniem. Tur mums jāstrādā vēl tālāk. Ir paldies. Paldies Jārkungam, Kelī kungs tālāk. Paldies. Manuprāt, ir nepieciešams eh, koncentrēties uz bērnu tiesību ievērošanu, tīpaši šogad. 25 gadi ir pagājuši kopš ANO konvencijas pieņemšanas. Mūsu mm, darbībā ir eh, sasniegts ievērojams progress, bet vēl daudz, kas ir darāms, ir tīpaši izglītības jomā, veselības aprūpē, vienlīdzības nodrošināšanā, izglītībā Katram bērnam ir jābūt piekļuvē izglītībai, kas savukārt nodrošinās tālāk pieeju darba tirgumu. Bez labas veselības nav iespējams baudīt dzīvi. Un bez vienlīdzības netiks nodrošināta arī dzimuma vienlīdzība, kā to minēja Čāls Tanaks pirms brīža. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs Eiropas Savienībā eh, risinātu šos jautājumus. Paldies! Paldies, Kēlīkungs. Ar to arī noslēdzam eh, balsojumu skaidrojumu par ANO konvencijas par bērnu tiesību 25. gadskārtu. Tālāk balsojums skaidrojums par rezolūciju attiecībā uz digitālo vienoto tirgu. Džils kundze. Es balsoju par šo eh, rezolūcijas priekšlikumu, jo ir pienācis laiks komisijai pāriet no vārdiem pie darbiem attiecībā uz digitālo vienoto tirgu. Mēs ne tikai um, nesaņemam 260 miljārdus eiro eh, efektivitātes ziņā katra ziņa, katru gadu, kad šīs digitālais tirgus vēl nefunkcionē. Tas mums arī neļauj atvesaļoties pēc ekonomikas krīzes. Digitāla vienotā tirgus uh, pabeigšana beidzot ļautu eh, virzīties Eiropā uz, virzībā uz inovāciju un izaugsmi. To mēs nevarēsim sasniegt, ja komisija nerīkosies apņēmīgi, apturot Google dominanci starp meklēšanas programmām internetā. Visam ir jābalstās uz konkurētspējīgiem noteikumiem, kas ļautu visiem internetā gūt e, labumu, nevis tikai vienam uzņēmumam. Paldies! Paldies Gilskundzei, Budas kungs! domnule președinte am votat pentru această rezoluție. paldies priekšsēdētāj es balsoju par šo rezolūciju jo vienotais digitālais tirgus ir praktiska uh, izpausme trešajai Uh, digitālajai tehnoloģijai. Šie ir ļoti nozīmīgi pasākumi, lai mēs varētu uzturēt savu konkurētspēju pasaules līmenī. Digitālajai ekonomikai ir jāpalīdz uzlabot tehnoloģiskās kapacitātes, kas var sniegt nodarbinātības iespējas. Vienots digitālais tirgus saskars ar daudziem izaicinājumiem Eiropas tirgus noslāņošanās dēļ. Ir dažādas iniciatīvas nozīmīgas, piemēram, eh, kopīgo iepirkamu, eh, iepirkumu tīkli un MBU tīkli. Citās valstīs ir eh, šie pasākumi grūtāk un, un smagāk norit, ņemot vērā patērētāju uzticības trūkumu. Nākošais runātājs Bildes Koldes. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo digitālo vienoto tīru, kas mums tiek prezentēts ar milzīgu potenciālu, kas varētu stimulēt izaugsmi un uzticību. Eh, eh, Saskaņā ar Eiropas eh, Savienības eh, eh, funkcionēšanas līgumu trešo pantu komisija grib liberalizēt digitālo uh, kustību. Šīs, šī nozare atrodas nepārtrauktā attīstībā. Eiropa ir atpalikusi no savienotajām valstīm, piemēram, laukapvidos vēl nav piekļuvusi internetam. Tomēr ir jāseko šī tirgus attīstībai, kas izskatās pēc komisijas trojas zirga, lai uh, vērstos pret nacionālo suverenitāti. Un jādomā par to, lai ik viens pilsonis varētu izmantot pakalpojumus un e, netiktu pakļauts, e, tie pakļauts sociālam dempingam, kā piemēram tas bija Netflix. Paldies, Bildes kundzei, tālāk pospešulkungs pane předsedající já jsem hlasoval pro tento návrh také. paldies priekšsēdētāj es balsoju par šo priekšlikumu un arī biju viens no līdzautoriem šim priekšlikumam. Vēlos pateikt par desmitā punkta pēdējo teikumu kaut ko. Tas eh, parādījās kā citāds daudzos plašsaziņas līdzekļos. Tas nav uzbrukums Google Mēs nesaucam vārdā nevienu uzņēmumu konkrēti. Mēs tikai sakam, ka komisijai būtu jāapsver meklēšanas programmu nodalīšanu no citiem eh, tīmeklī pieejamiem pakalpojumiem. Es atbalstu to, ka Eiropas parlaments eh, izsaka aicinājumu ievērot piesardzību attiecībā uz monopoliem, jo monopoli nekad neievēro patērētāju tiesības. Manuprāt, Eiropas komisijai vajadzētu apsvērt eh, risinājumu atrašanu. Varbūt tas ir ekstrēms, bet eh, tādu mēs vēlamies. Tālāk Jārkungs. Jā, paldies priekšsēdētājs. Arī es balsoju par šo priekšlikumu vismaz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, es uh, mēs konstatējām, ka ir šāds pieprasījums, nu, tāda 21. gadsimta infrastruktūra mums ir kopīgs iekšējais tirgus, un arī digitālai tehnikai ir jātiek iestrādātai, arī jānovērš monopolu darbību. Tikko konstatējām attiecībā uz eh, tīkliem un mobīlajiem tīkliem. Tur nozara, protams, nav vienmēr orientēta tikai uz patērētāju tiesībām Tur ir visdažādākie šķēršļi. Un kopīgi mēs varējām šos šķēršļus pārvarēties, ir labs signāls arī patērētājiem. Un treškārt, lauksainicības komitejā strādājot, priecājos, eh, ka mm, Eiropa domā arī par lauku reģioniem. Ekonomiskā attīstība lauku reģionā, eh, tam ir nepieciešama arī digitālais, eh, digitāla aspekta īstenošana. Paldies tālāk, Nīblers kundze. Paldies, priekšsarētāji. Arī es balsoju par šo rezolūciju, lai stiprinātu patērētāju tiesības digitālajā vienotajā tirgu, jo arī es uzskatu, ka digitālā pasaulē, eh, lai būtu konkurētspējīgiem, eh, mums ir jābūt eh, labākai situācijai. Pirmkārt, agrāk šis šaurais punkts bija piekļuve internetam. Uh, pie tā bija uh, vainīgi internetu pakalpojumu sniedzēji. Šobrīd uh, problēma uh, ir lielo platformu uzturētāji. Vajadzētu koncentrēties uz viņiem un rūpīgi sekot, kas tur notiek. Tāpat ir nepieciešama plaša politiska sabiedriska diskusija par atsaistīšanas instrumentiem, kā tas rezolūcijā formulēts, un to es noraidu. Tas ir pārāk tālajoši Jautājums ir, kā var nodrošināt eh, taisnīgas noteikums. Un noslēgumā šeit nav runa par to, lai atsevišķus koncernus kaunenātu. Es domāju, ka mums kā deputātiem jābūt arī godīgiem un jāsako līdz tam, kas notiek digitālajā pasaulē ļoti rūpīgi. Paldies, eh, Kelī kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka mēs visi piekrītam, ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie digitālā vienotā tirgus, lai varētu iziet no šīs recesijas un nodrošināt izaugsmu Eiropas Savienībā. Līdz ar to es atbalstīju savu politisko grupu šajā balsojumā, izņemot vienu grozījumu numuru desmit, tā otro daļu respektīvi. Tajā ir runa par meklēšanas eh, programmu internetā atsaistīšanu. Manuprāt, ir pāragri vēl runāt par šādiem aspektiem. Mums ir jāsako līdzi notiekošajam. Un tas varētu arī lielā mērā atstāt ietekmi arī manā valstī, tāpat arī citās dalību valstīs. Un tomēr eh, šis grozījums tika pieņemts. Paldies! Paldies Kelīkungam. Ar to beidzam balsojumu skaidrojumu attiecībā uz rezolūciju par digitālo vienoto tirgu. Tālāk balsojums skaidrojums par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz nepietiekamu uzturu bērniem jaunatīstības valstīs. Eh, Džils uh, kundze pirmā. Paldies, priekšsarētāji. Ir absolūti nepieņemam, ka vairāk kā 770 miljonu Eh, cilvē, eh, bērnu līdz 5 gadu vecumam nesaņem pietiekamu uzturu, un 55 eh, miljonu bērnu cieši no izteiktas ne, uzturu nepietiekamības un badojas. Mums ir ne tikai jā, jākoordinē labāk attīstības palīdzība, bet arī jāmeklē iespējas apkarot cēloņus. Līdzīgi kā tas ir klimata pārmaiņu gadījumā, uh, Arī tur mums jāatrod ir risinājumu. Mums ir jārosina iesaistītās valstis, to valdības darīt visu iespējamo, lai panāktu pārmaiņu šajā ļoti svarīgajā jomā. Paldies Žīles kundzei. Hanan kungus vairs neredz zālē, tad Morgāno kungs tālāk. Kolēģi Morgāno. Las scorse settimane si è svolta a Roma Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā nedēļā Romā konference pār, eh, pār uzturjautājumiem notika. 400 miljoni cilvēku pasaulē cieši no bādas, 160 biljonu bērnu saskars ar attīstības grūtībām ir neskaitām nāves gadījumi nepietiekam uzturdēļ. Eiropas Savienība var rīkoties starptautiskā līmenī, lai vairāk mobilizētu investīcijas uz vietām, ilgtermiņa investīcijas, mobilizējot G8, G20 starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas. Visi, kas piedalīsies eh, Expo 2015, tiem ir jānāk lai ar iniciatīvām, lai cīnītos pret nepietiekamu uzturu ar dažādām stratēģijām, eh, lauksaimniecību atbalstā attīstībai un eh, citur. Kelīkungs nākošais runātājs. Paldies! priekšsēdētāji šis temats ir politiskāks nekā iepriekšējais un tik tiešām e, ir ļoti daudz bērnu, kuri nesaņem pietiekami daudz uzturs. Šī problēma ir vēlojama dažādās, e, daudzās pasaules daļās un Eiropas Savienībā e, ir viens no lielākajiem donoriem eh, humānajai attīstībai pasaulē. Tomēr mēs varam uzlabot savu darbu. Šajā ziņojumā ir pasvītrots tas, kā mēs varam situāciju uzlabot, eh, pas, palīdzot valstīm panis, panākt labākus eh, rezultātus gan vispārīgās prakses, gan lauksaimniecības ziņā, un domāju, ka tas ir ļoti atbalstām. Paldies! Paldies! Un noslēgumā Tarabels kungs. Priekšsēdētāji, es balsoju par šo rezolūciju par nepietiekamu uzturbērniem attīstības valstīs. Trešais grozījums tika pieņemts, tas atbalsta uh, ANO īpašā sūtņa slēdzienam par nepieciešamību nodrošināt pietiekamu uh, uzturu, par lauksaimniecības uh, attīstību, taču izskatās, ka tautas partija vēstījumu nesaprata, pat pēc uh, pāvest vizītes. Uh, Tau, uh, viņa aplaudēja pāvesta Fra, Franciska vēstījumam, bet neņēma vērā tā saturu. Paldies Tarabēls kungam. Ar to arī noslēdzam balsojumu skaidrījumu attiecībā uz rezolūciju par nepietiekamu uzturu bērniem jaunatīstības valstīs. Proto... Kelī kungs par reglamentu. Jā, es vēlējos to izteikt balsojumā, bet ne, negribēju vi, visus aizkavēt un arī Jūs, priekšsēdētāj, kungs, kurš tik labi strādā, es negribētu nostādīt nepatīkamā situācija attiecībā uz šo mutisko grozījumu par, man liekas, 11. grozījumu attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Mēs veicām personālu balsojumu, un tad ALDE pārstāvis iesniedza mutisku grozījumu. Tā, vismaz es sapratu, kā tas notika. Parasti Eh, mutisko grozījumu izsaka pirms balsojuma, vai es varētu dzirdēt arī skaidrojumu par šo situāciju. Priekšsēdētājs man ir atbilde, bet eh, acim redzot, Kelī kungs nevarēja pārdzīvot to, ka Tarabēls kungs ir tas, kurš noslēdz eh, šo uh, Eh, da, šīs nedēļas darbu. Tātad es varu paskaidrot, mēs balsojam par 11. punktu, un tad pieteicās kolēģis un mm, eh, pieteica mutisko grozījumu par 11. punktu. Tātad pirms tam mēs par 11. grozījumu balsojam, bet viņa grozījums mutiskais bija par 11. punktu. Tas nav viens un tas pats. Uh, Tātad protokols šai sanāksmē būs pieejams nākamā sesijas sākumā. Ja nebūs nekādi grozījumi vai iebildumi, tad arī apstiprināsim un rezolūcijas tiks nosūtītas eh, tajās paredzētajām minētajām iestādēm. 4-5 kolēģi vēl ir palikuši zālē. Liels paldies jums, paldies jums un eh, liels paldies tulkiem.